Šis jautājums tiks skatīts pēc Lainena kungs ziņojuma. Tās ir nelielas izmaiņas mūsu šodienas darba kārtībā. Līdz ar to darba kārtība ir pieņemta. Tagad pārējiem pie pirmā darba kārtības punkta. Pirmais punkts ir parlamenta priekšsēdētāja paziņojums par Baltijas valstīs 1941. gadā veikto deportāciju piemiņas dienu. Pēc šī paziņojuma norisināsies īsas debates. Tur varēs izteikties politisko grupu pārstāvji. Viņi varēs bilst dažus svarīgus vārdus. Dāmas un kungi, kolēģi, šomēnes mēs atzīmējam 70. masu deportāciju gada dienu. Šīs deportācijas izvērta. PSRS varas iestādes. Un deportācijas attiecās uz iedzīvotājiem, kas dzīvoja Baltijas valstīs. Un politiskās un sociālā elite tika deportēta, tas attiecas uz politisko un zinātni, elite zinātniekiem, māksliniekiem, inteliģents pārstāvjiem. Un tas attiecās jebkur cilvēku, kurš sevī nesa brīvības, neatkarības, neatkarīgas idejas aizmetņus. Mums ir jāpiemina tūkstošiem cilvēku, kas tika izsūtīti un jānosoda terora upuri. Latvijas, Lietuvas, Igaunijas eh, iedzīvotāju apņemšanās ļauj viņiem iestāties Eiropas Savienībā. Vēl es gribu atgādināt, ka 24. 22. jūnijā notiks 70. Eh, būs atzīmē 70. gada diena kopš Hitlers uzbruka PSRS. Tas nozīmē, ka alianse tika pārkāpta tā sabruka. Arī šis datums mums ir ļoti svarīgs, jo mums šeit, mūsu vidū ir kolēģi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un tas liecina par to, ka Eiropieši var pārvarēt eh, saspilējumu un grūtas brīžus. Mēs esam gandarīti par to, ka šo trījumu Baltijas valsts pārstāvīja mūsu vidū šajā telpā. Es gribētu aicināt eh, jūs izteikties. Tas attiec uz politiskajām grupām. Kēlam kungs. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs, par jūsu izteiktajiem solidaritātes vārdiem. Tiešām pirms 70 gadiem apmēram 50 tūkstoši lietuviešu, latviešu un igauņu uh, tika brutālā veidā deportēti no savām mājām, kuras bija okupējuši padomu spēki no Baltijas valstīm. 50 tūkstoši, cik liels ir šis skaitlis? Toreiz Visās trijās valstīs dzīvoja 5,5 miljoni iedzīvotāji. Ja mēs salīdzinātu to, eh, šo pro, deportēto proporciju ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo, teiksim, apvienotajā karalistē, tad eh, no apvienotās karalistes tiktu deportēti 432 tūkstoši iedzīvotāji, bet no Francijas 363 tūkstoši iedzīvotāji. Par laimi ne apvienotajā karalistē, ne Francijā nenācās piedzīvot šādu tīrīšanu. Jau 1941. gada maijā padomju valdība izlēma, ka Latvijas, Igaunijas un Lietuvas teritorija jātīra no pretpadomju elementiem. Kā priekšsēdētājs teica, tik tiešām tā bija politiskās, ekonomiskās elites iznīcināšana. Šie e, cilvēki tika lopagonos nosūtīti uz Sibīriju, kas ir vistālākais reģions Krievijā. Tur viņus sagadīja augstums un piespiedu darbs. Vīrieši tika šķirti no ģimenēm Viņus ievietoja īpašās ieslodzījuma vietās, daudz no tiem tur aizgāja bojā vai arī tika nogalināti. Ļoti daudzās vietās, gandrīz vai 50% no deportētiem cilvēkiem nomira. 1941. gada deportācijas e, iedragāja demokrātiskās pilsoniskās sabiedrības šajās valstīs. Tā bija liela vardarbība, kas radīja milzīgas psiholoģiskas traumas tās upuriem. E, tās rezultātā radās ļoti ilgas bailes, cenzūra šajās valstīs un iedzīvotāji kļuva pasīvi lielā daļā, jo baidījās. Viņiem likās, ka taisnība nekad neuzvarēs. Saharova balvas laureāts Sergejs Kovaļovs saka, ka modernās termino, lietojot moderno terminoloģiju, protams, ka te, tos būtu jāsauc par noziegumiem pret cilvēcību, pret uh, eh, cilvēku kopumā. Un tādēļ šī 70. gadskārt, kad atceramies deportācijas, ir iespēja mums padziļināt izpratni par to, ka mūsu pagātne ir mūsu kopīgā Eiropas pagātne. Šie te noziegumi pret cilvēks, kas tika pastrādā 1941. gadā, ir daļa no Eiropas vēstures. Par tādiem tie ir oficiāli jāpadara. Godātie kolēģi, es gribētu jums pateikties par uzmanību un par solidaritāti. E, Baltijas valstu tautas ļoti ilgus gadus gaidīja šo jūsu attieksmi. Paldies! Dziękuję bardzo. E, pa... Paldies Kelam kungam. Hannes Svobod no Sociālistu un Demokrātu grupas. Paldies, priekšsēžkungs. Eh, miļais kolēģi Kelam, eh, miļie kolēģi no Baltijas valstīm un arī pārējie kolēģi. Šodien mēs īpašā veidā pieminam masu deportācijām no Baltijas valstīm, eh, kas ir viena no Eiropas vēstures vistumšākajām lapusēm. Pagājušais gadsimts tika apzīmēts par deportāciju un padzīšanu gadsimtu Un tiešām tāds tas arī bija. Mēs tādēļ atceramies šo necilvēcīgo noziegumu upurs un prasām padomu savienības vēstures eh, bez pārāvumu izskatīšanu un staļinismu upuru piemiņu. Eh, un eh, šī vēsture ir bijusi ar saulēnākām, kā arī ēnainākām lapusēm, tāpat kā citām Eiropas valstīm un to aizmirst nedrīkst. Eh, tāpat kā baltiešus, mēs pieminam arī armēņus, kas eh, pagājušā gadsimtā tika no Turcijas padzīts. Mēs eh, atceramies Turcijas un Grieķijas tā dēvēto tautību apmaiņu, nacistu režīms un Vācijā un komunistu režīms PSRS Eh, tāpat kā eh, cilvēku padzīšana pēc otrā pasaules kara un eh, Dienvidslāvijas kara padzīšanas ir nodarījuši milzīgu posta. Arī daudz kolonā, kolonistu valdības ir rīkojušās līdzīgi, un tādēļ mums ir nopietni jāanalizē un jāprasa nopietna analīze šo deportāciju un padzīšanu un arī jāsod vainīgie, cik nu, tas ir vēl iespējams, kā pat labam tas, piemēram, notiek Mladiča gadījumā. Uh, Taču e, īstā atbilde uz visu šo postu ir Eiropas apvienošanās, īpaši iesaistot arī neatkarīgās tagad Baltijas valsts, kā arī apņemšanās novest vēl nepabeigto Eiropas vienošanās procesu līdz galam. Šis ir vēsturisks uzdevums, kas ir ne tikai mūsu vēsturiskais parāds, bet arī īpaši deportētu, e, iepretīm deportētiem. Un pie šī uzdevuma ir strādājuši daudz arī austrumēropieši, piemēram, eh, Polijas prezidents Kvažņevskis un Vācijas eh, eh, federāls prezidents Rau ir parakstījuši tā devēto Danskas paziņojumu. Arī čigāni ir tikuši padzīti un mums ir arī jānoraida jeb kādi tādi uh, demagoģiski apgalvojumi, ka arābu imigranti būtu no pār vidus jūru atkal jānosūta atpakaļ. Mēs nedrīkstam atgriezties pie šaura nacionalismu. Mums ir jānoliec galvas visu deportēto priekšā, bet eh, pat laikā arī ir skaidri jāpasaka, ka mēs turpināsim Eiropas integrācijas politiku, kas ir vienīgā atbilde e, tam postam, e, ko. E, pārspīlēts nacionālisms nes Eiropai pagājušā gadsimtā. Nekad nedrīkst vairs uh, <clears throat> notika tāda no, uh, atgadījuma, kā bija pēc otrā pasaules uh, kara. Uh, atbilde ir vienotā Eiropa. Paldies par uzmanību. Činkuje, paņi vicepršavi. Paldies. Donska kungs runās ALDE politiskās grupas vārdā. Aču, Eiropas parlamento prezidents. Paldies. Godātais Eiropas parlamenta prezidents, augstgodātie kolēģi. Baltijas valstu iedzīvotāju izsūtīšana 1941. gadā ir viens no dramatiskākajiem un traģiskākajiem 20. gada notikumiem. Trieciens, kas tika tādējādi izdarīts po, e, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas pilsoniskajām sabiedrībām, bija milzīgs. Šīs valstis pēc tam tika izolētas pusgadsimta garumā. Tas mazināja arī Eiropas vienotību, protams. Šī valstu izolācija beidzās tikai 1990. 2020. gadā, kad mēs varam sākt runāt par patiesu pavērsienu Baltijas valstu vēsturē. Tikai 2004. gadā šīs valstis iestājās Eiropas Savienībā, un tikai ar šo brīdi mēs varam runāt par patiesām izmaiņām Baltijas valstu iedzīvotāju dzīvē. Daudzi progresīvie cilvēki 1941. gadā tika izsūtīti Tas skaidri parādīja staļinistiskās e, politmašinērijas būtību laupīt katrai tautai tās labākos pārstāvjus. Šodien tā ir vēsture. Godātais prezidenta kungs, kolēģi, šodien mēs pieminam šos notikumus, kopš kuriem ir pagājuši 70 gadi tas, ka mums ir šāda piemiņas E, izrādīšana, tas mums atnes atpakaļ Eiropā kopīgo politisko atmiņu. Lielas paldies Donska kungam! Nākamais izteiksies Roberts Zīle, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Lai gan Baltijas valstu deportāciju 41. gada 14. jūnijā un šo deportāciju otrais vilnis 49. gada martā noveda pie tūkstošiem nevainīgu cilvēku gadiem ilgu pazemojumu Eh, izsūtījumās sibīrijos un nāves eh, leģeros eiropa un pasaules sabiedriskā doma šo faktu vēl līdz šim nav apzinājusi. kopš otrā pasaules kara ir pagājuši vairāk kā sešdesmit pieci gadi. sen ir novērtēts un notiesāts eh, ļaunums cilvēcei ko izdarīja hitlera totalitārais režīms taču staļiniskā režīma piekoptais genocīds okupētajās austrumeiropas valstīs arī pašā krievijā dažās mūsdienu politiskajās aprindās vēl aizvien ir skaitās tiem ko labāk nepieminēt un arī eiropas savienībai līdz galam šis vērtējums nav pabeigts. padomu režīma noziegumi ir atstājuši paliekošu negatīvu ietekmi uz baltijas valstu iedzīvotāju psiholoģiju. padomu sistēma kas aleksandra solženicyna vārdiem balstījās uz meliem un teroru bija kropls un cilvēka dabai nepieņemams veidojums. tā grāva cilvēku morālās vērtības tradīcijas solidaritāti un pašapziņu kāpēc maniem tautiešiem joprojām ir jāklausās eh, maskavas stāsts par to ka īstenībā nebija baltijas valstu okupācijas ka nebija hitler molotova ribbentropa eh, pakta rezultātā okupācija baltijā bet tā bija baltijas valstu socialistiskā izvēle četrdesmit gada vasarā. kāpēc man joprojām ir jāklausās stāsts un maniem tautiešiem tāpat par atbrīvošanu no šiem atbrīvošanu pēdiņās no šiem deportētajiem izglītotākajiem un labākajiem cilvēkiem baltijas valstīs. tādēļ es aicinu eiropas komisiju sniegt visu iespējamo atbalstu pienācīgai komunistiskā režīma nozieguma izpētei ko ir ierosinājuši vairāku dalību valstu visu arī baltijas valstu tieslietu ministri un pabeigt šo nepadarīto darbu visu totalitāro režīmu noziegumu izvērtēšanai. paldies! E, dziękuję koledze. E, pan Fra... Lielas paldies kolēģim. Frans Obermaiers runās pie politiskām grupām nepiedarošo deputātu vārdā. Paldies priekšsēm. Vācijas, Krievijas neuzbrukšanas līgumā Hitlers un Staļins nosprauda savas interešu sfēras centrālajā Eiropā. Un tas īpaši traģiski izpaudās Baltijas valstīs, līdzīgi kā Baltkrievijā. Uh, padomju vara īstenoja naktī no 13. 14. jūnija pirmo lielo masdeportāciju mas e, Vilni Baltijas valstīs bez apsūdzības. E, cilvēki tika e, izraut no savām mājokļiem. E, tas ir noziegums pret cilvēks. 14. jūnijas Igaunijā ir uh, oficiāli atzīt valsts piemīsdienu. Uh, e, tā ir tiešām uh, sērdiena, bet tajā pat laikā uh, arī uh, mums liek novērtēt augsti uh, eh, Igauniju, kas ir atguvusi savu neatkarību. Bieži mēs piemirstam uh, nelielu tautu likteni, īpaši tādu, kas ir kādreiz bijušas padomu saimnības okupēts. Paldies, kolēģi, un tagad uh, mēs diskusijas par šo tēmu slēdzam. Nākamais darba kārtības punkts ir Jo Lainena kunga ziņojums par Eiropas vidas ekonomiskiem kontiem. aicināšu referentu Lainen kungu pie mikrofona lūdzu. Priekšsēžu kungs, komisāru kungs, dārgie kolēģi, šodien apspriežam un rīt